Baltkrievijā. Vispirms es gribētu dot vārdu eh, padomas vārdā Diego Lopes Garido. Gracias por... Eh, Priekšsēdētāji, paldies eh, par iespēju izteikties šī darba kārtības punkta sakarā par situāciju par pilsonisko sabiedrību un nacionālajām minoritātēm Baltkrievijā Eiropas Savienība bez šābām ir ļoti nobažījusies par situācijas pasliktināšanos Baltkrievijā. Un it īpaši attiecībā uz uh, cilvēktiesību situāciju. Uh, situācija, kad eh, nav eh, apvienošanās, brīv, biedrošanās brīvības, eh, izteiksmes brīvības, nepārtrauktas spiediens uz masu saziņas līdzekļiem, likumi, kuri ierobežo internetu lietošanu, darbības pret opozīciju vērstas pret opozīcijas aktīvistiem, apliecina cilvēktiesību situāciju pasliktināšanos Baltkrievijā. Savā 16. februāra deklarācijā augstā pārstāvā Aštonas kundze paudā savas bažas sakarā ar e, poļu minoritāti, konkrēti Baltkrievijā, sakarā ar to, ka policija ir aizturējusi vairākus tās eh, locekļus. Un šī deklarācija, šis formālais atzinums, šī formālā pozīcija no augstās pārstāvs puses tika iesniegta Baltkrievijas lēmējiestādēm pa oficiāliem diplomātiskiem kanāliem. Un eh, šajā pirmdienā ārlietu padomē, mēs apspriedām šo jautājumu un varējām padziļināt tos debatē, kas tiks atkārtota arī vēlāk. Polijas ministrs uh, savā runā pauda savas bažas. De reacción un savu vēlmi reaģēt, ieņemt pozīciju saistībā ar regu, regulāriem eh, pārkāpumiem attiecībā uz poļu minoritātes pārstāvjiem, un ir jānorāda, ka Eiropas Savienība ir nobažījusies un seko situācijas attīstībai šajā valstī. Un es domāju, ka tas ir pilnīgi noteikti jādara zināms Baltkrievijas lēmēja iestādēm, ka tām ir jāīsteno savu apņemšanās, eh, kas ir paustas eh, OSCE ietvaros saistībā ar cilvēktiesību aizstāvību, ar minoritāšu aizstāvību, kā, kas ir neatņemama cilvēktiesību ievērošanas sastāvdaļa, un arī ārlietu sakarā, uz kuras tikko atsaucos, tika sagatavot petīcija, ko pauda Eiropas Savienības ministri, lai adekvātos veidos un adekvātos fórumos, piemērotos fórumos, varētu vērst uzmanību šai situācijai no Baltkrievijas lēmēju iestāžu puses. Un es domāju, ka tas ir Eiropas Savienības un Baltkrievijas kopīgās interesēs, visu Eiropiešu interesēs, lai varētu panākt iespēju ietekmēt un pārtraukt šīs darbības, kas ir pretrunā ar cilvēktiesībām, pretrunā ar ļoti svarīgajām minoritāšu tiesībām minoritāšu, kas ir nozīmīgs Baltkrievijā, un tajā pašā laikā es domāju, ka ir ļoti svarīgi tas, lai Baltkrievija strādātu pareizā virzienā un ietu pa pareizo ceļu. Baltkrievija, kas ir nozīmīgs mūsu austrumu partneris. Paldies, priekšsēdētāji. Dziękuję bardzo panu ministrowi za wypowiedź. Liels paldies, ministri, par jūsu runu. Tagad es dodu vārdu komisārei Georgievs Konzē. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Pēc eh, Eiropas Savienības eh, paziņojuma, kurā tika pausta augstās pārstāvs Eštons nostāja, arī man ir kaut kas piebilstams uh, par to, ka pasliktinās cilvēku tiesību situācija Baltkrievijā, jo īpaši attiecībā pret poļu mi minoritāti. Šis jautājums ir saistīts ar um, demokrātijas attīstību. Uh, Baltkrievijā pēdējo gadu laikā, diemžēl, tā ir eh, tikai mazinājusies, bet mums ir jāiesaistās Baltkrievijas situācijā. Mums ir jāuztur tālākie ja kontakti, iespējams, ka tas, nevarē, tas varētu būt neizmantojot uh, valdības kontakts. Mums jāizmanto cilvēku tiešie sakari. Tie varētu būt uh, svarīgi, lai uzlabotu situāciju Baltkrievijā. Piemēram, uh, veicinot kontaktu starp studentiem, starp uzņēmējiem. Un uh, tādā veidā mēs varētu uzturēt spēkā demokrātijai iespēju attīstīties Baltkrievijā. Un nobeigumā es gribētu sacīt, ka par spīti demokrātijas mazināšanai Baltkrievijā. Mēs gribam turpināt reālu sadarbību ar Baltkrieviju, lai panāktu pozitīvo, eh, lai panāktu situācijas uzlabošanos. Uzlabošanos un lai arī uh, izpildītu mūsu apņemšanos, ko mēs uzņēmēs pirms diviem gadiem. Paldies, Georgievas kundze, saka priekšsēdētājs, un tagad Gunārs Hekmans eh, tautas partijas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji, un paldies arī Spānijas prezidentūrai un komisārei par eh, viņu vārdiem raksturojot situāciju. Es domāju, mums šeit ir pilnīgi skaidri jāsaka, mēs atgadījumu. Tā ir diktatūras īstenota rīcība, brutāla režīma īstenota rīcība. Te ir runa par eh, minoritāšu tiesībām un tāpat arī par eh, vispār individuālo pilsoņu tiesībām. Šāda ir situācija Baltkrievijā, un es domāju, no šī fakta mums jāizriet, vadot dialogu ar šo režīmu. Dialogam jābūt apusējam. Ja mēs eh, izrādām atklātību, tad mums ir jāprasa atvērtību, tad mums ir jāprasa, lai arī Baltkrievijas režīms būtu atvērts reformām, atvērts reformām, kuras tas ir apsolījis. Un te es gribētu arī ļoti uzsvērt to, ka te nav runa par kaut kādu polijas problēmu vai poļu problēmu. Baltkrievija ir Eiropas Savienības kaimiņvalsts, un tā ir daļa no Austrumu partnerības uh, dalību valstīm un ar savu rīcību tagad Baltkrievijas režīms attālinās no atklātā dialoga un sadarbības ar Eiropas Savienību. Un mums ir jāpieprasa pirmām kārtām minoritāšu tiesību ievērošanu, cilvēktiesību ievērošanu, policijas izvērstās, izvērsto brutālo darbību pārtraukums, pārtraukšana un arī auglīga sadarbība ar Eiropas Savienību. Es domāju, mūsu vēstījumam šeit ziņā jābūt ļoti skaidram. Mēs savā dialogā iestājāmies par demokrātiju, par cilvēktiesībām. Un Mums nu, te mums jāņem vērā, ka mēs iestājāmies par cilvēkiem, kas dzīvo Baltkrievijā. Tur ir, te Baltkrievija nav tikai režīms, te ir runa par pilsonisko sabiedrību, cilvēki, studenti, ģimenes, kas dzīvo šajā valstī. Un mums ir jāizvērš dialogs ar pilsonisko sabiedrību, lai nodrošinātu cilvēku tiesību ievērošanu. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Un tagad Kristiāna Vigenina kungs lūdzu. Priekšstādātāja kungs, komisārs kungs, dārgie kolēģi, Sociāldemokrāta grupas vārdā es gribētu paust bāžas par cilvēku tiesību pārkāpumiem Baltkrievijā un jo īpaši saistībā ar neseniem notikumiem attiecībā pret poļiem. Mēs gribētu paust uh, savu solidaritāti visiem, ar visiem Baltkrievijas pilsoņiem, kas nevar baudīt pamatiesības Tas ir diezgan neticami 21. gadsimtā Eiropas valstī. Un no šī viedokļa tad mums arī ir jā, jārīkojas tālāk. Vispirms mums ir jāuzlabo situācija Baltkrievijā. Un otrs jautājums ir, kā mēs to varam izdarīt? Skaidrs, ka mēs gribam, lai Baltkrievijas valdība pašvaldības, parlaments, prezidents tikt vēlāk demokrātiski. Un mēs vēlamies, lai visas šīs iestādes nodrošinātu brīvu demokrātisku gaisotni valstī. Un otrais jautājums ir, kā mēs to varam sasniegt? Eiropas Savienība ir mainījusi savu politiku attiecībā pret Baltkrieviju. No izolācijas Baltkrievija tagad ir kļūst par sadarbības valsti. Taču mums jāsacina, ka ar to nepietiek jo process nenotiek pietiekoši ātri, un eh, tas, ko mēs redzējām pēdējo divu, mēn, divu nedēļu laikā, norāda uz to, ka Baltkrievis apņemšanās nav pietiekoši liela. Un uh, Euronest delegācijas uh, vadītājs dosies uz Baltkrieviju rīt. Un te nu jāsacina, ka sadarbības starp galvenajām iestādēm padomi, komisija un Eiropas parlamentu nav pietiekoša, tā nav saskaņota. Un mums ir nepieciešams politiskais dialogs, ceļa karte attiecībā uz Bel Baltkrieviju. Un te nav runa tikai par vispārējām rekomendācijām, bet par konkrētu ceļu kārst, karti, kuras noteikuma Baltkrievija ir jāizpilda. Un te mēs ne, nestrādāsim tikai ekonomiskā sadarbības jomā. Un tagad no sociālistu un demokrātu, uh, uh tas tātad bija Vigenina kungs no sociāldemokrātu grupas un tagad Gerbandī kungs no Aldis grupas. Paldies priekšstādātāji. Arī es uzskatu, ka šī vakara uh, debates ir ļoti svarīgas. Mēs e, zinām, ka Janukovičs kungs tika ievēlēts Ukrainā, un, protams, šis cilvēks vairāk lūkojas uz Maskavu nekā uz Briseli. Nu, tad e, mums ir jāraugās, ko mēs varam darāt Baltkrievijā. Bet Lukašenko kungs Baltkrievijā mēģina apspiest poļu minoritāti, un arī tas norāda uz to, ka viņš vairāk lūkojas Maskavā nekā uz Baltkrieviju. Polijas, poļu minoritāte cieši tāpēc, ka tā ir eh, Eiropas Savienības eh, dalībvalsts tauta. Un pārāk ilgi mēs esam uz šo situāciju pieļāvuši, un mēs neesam tiešām pavēruši uh, reālu iespēju šīm valstīm uzlaboties. Protams, ka mums ir skaidri jānosoda tas, ko Baltkrievija dara pret poļu minoritāti. Taču paraudzīsimies, cik mēs paši esam atvērti. Paraudzīsimies uz mūsu vīzu politiku, enerģētikas politiku. Tām, šīm politikām būtu jābūt vērstām pret tādām valstīm. Par labu tādām valstīm kā Baltkrievija. Un mums eh, ir eh, jāizvērš tāda sadarbība, lai mēs pēc iespējas ātrāk, pēc iespējas labāk varētu eh, sekmēt situācijas uzlabošanu. Lielas paldies tagad Haidī Haitelas kundze no zaļo puses. Šis jautājums ir ļoti akūts. Visticamāk, ka mēs to par tādu uzskatījām, tāpēc, ka Um, poļu minoritātes pārstāvi izvērta, uh, izvērsa um, demonstrāciju Baltkrievijā pēc tam, kad uh, daži viņu uh, organizācijas vadītāji tika apcietināti. Taču uh, Eiropas parlaments ir pārāk vilcinājies ar intereses izrādīšanu attiecībā pret to, kas notiek Baltkrievijā. Ir, protams, problēmas ar uh, Eh, cilvēktiesību ievērošana, ar eh, biedrošanās un preses brīvības un vārda brīvības eh, ievērošanu. Mēs, protams, eh, varam vienkārši izvērst sankcijas, taču mums ir jā, jānodrošina arī alternatīva risinājuma. Un es domāju, ka visi var piekrist, ka starptautiskajai sabiedrībai ir jā, jādara viss, kas ir tā, tās spēkos. Paldies, un tagad Černeski kungs no ECR grupas. Dāmas un kungi, priekšsādātāja kungs, lēmuma trūkums arī ir lēmums. Eiropas parlamenta rezolūcija par Baltkrieviju martā, protams, būs nepieciešama, bet vēl vairāk tā ir nepieciešama tagad. Poļu minoritātes eh, apspiešana Baltkrievijā nav tikai tāds polijas eh, jautājums. Tas parāda, kāda ir Baltkrievis attieksme pret Eiropas Savienības standartiem. Piemēram, šai gadā saistībā ar uh, minoritātēm, nacionālām minoritātēm. Un mums ir jāpastāv uz to, lai tiktu ievērot pamatprincipi, piemēram, minoritāšu principi. Ja Lukašenko kungs nesaprot uh, Eiropas vērtību valodu, tad viņš noteikti sapratīs sankciju valodu. Un mums ir jāizvērš tādas sankcijas, kas eh, padarītu amatpersonu dzīvi grūtāk, un viņi, jo tieši šīs personas ir atbildīgas par pašreizēju situāciju. Pat labam ir laiks politiskiem sankcijām, kaut vai palā, laiku, eh, pagaidu sankcijām. Piemēram, la, mēs varētu uh, melnajā sarakstā ieskaitīt Baltkrievijas amatpersonas. Lielas paldies, un tagad eh, Kinga Gāla uz divām minūtēm. Kā intergrupas pārstāve. Uh, Es eh, stingri nosodu Baltkrievijas valdības rīcību pret lielāko polijas eh, minoritātes organizāciju. Un šīs te minoritātes kopienas locekļiem, un ir tīpaši darbības pret uh, padzīvojušiem cilvēkiem. Šeit mēs nerunājam tikai par minoritāšu tiesību neievērošanu, bet arī par pamattiesību neievērošanu, un šī jau ir sistēma, Mums ir deputāti, kas ir dzīvojuši komunistu režīmā, un mēs saprotam šīs te metodas un pazīstam šīs metodas. Kopš mūsu grupa tika nodibināta, mēs vienmēr cenšamies nodrošināt eh, minoritāšu tiesību ievērošanu, un mēs neuzskatām, ka šāda tiesība pārkāpšana ir pieņemama. Tāpēc es gribētu lūdzu komisiju eh, beigt konkrētus sodus, lai nosūtītu skaidru ziņu e, Baltkrievijas valdībai, Eh, par to, ka ja viņi neievēros cilvēktiesības un minoritāšu tiesības, tad attiecības starp Eiropas Savienību un Baltkrieviju nākotnē neattīstīsies. Minoritāšu tiesības ir daļa no cilvēku tiesībām, un tas nav nacionāls jautājums. Un tas nav Baltkrievijas un Polijas jautājums. Uh, tā ir Eiropas Savienības lieta, un kā jau tas tika norādīts, tas ir saistīts ar mūsu kaimiņattiecību politiku, ar mūsu austrumu partnerībām, un tāpēc mēs lūdzam komisiju nosūtīt skaidru signālu un, un spērt skaidrus soļus. Paldies! Paldies, Gāles kungi! Kundzei tagad Liberatskī kungam uz pusotru minūtu vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribēju pateikties komisijai un padomei par viņu ārkārtīgi ātro reakciju. Un šis ir ļoti labs piemērs ātrai reakcijai. Pirmkārt, es gribēju teikt, ka šeit mēs neredzam, ka ir kaut kāds poļu-baltkrievu kon konflikts. Šis ir cilvēktiesību pārkāpums, izteiksmes brīvības pārkāpums un minoritāšu tiesību pārkāpums. Un eh, šādus pārkāpumus varēja uh, veikt pret jebkuru citu minoritāti. Bet kāpēc šeit ir tieši runa par poļu minoritāti? Tāpēc, ka tā ir liela un labi organizēta un demokrātiska. Uh, Un no poļu minoritātes nāk uh, cilvēks, kas ir saņēmis Saharova balvu, un tieši tāpēc viss sākās tieši šeit. Un ko mēs varam darīt Eiropas parlamentē? Es runāju ar Boris Kuncu un Minkoviču kungu divas reizes. Viņi teica, ka uh, Viņi ir lojāli Bal Baltkrievijas pilsoņi. Viņi negrib redzēt, ka tiek pieņemts kaut kāds ekonomiskas sankcijas. Viņi gribētu redzēt, ka ir politiskas sankcijas, bet tā pašā laikā, lai Baltkrievija un Eiropas Savienība daudz ciešāk sadarbotos. Un eh, savukārt šai sadarbībai būtu jābūt atkarīgai no noteiktu nosacījumu izpildes un demokrātijas uh, progresa Baltkrievijā. Piemēram, ja mēs runājam par vīzu politiku, vai mums ir vajadzīgi maksājumi par vīzām? Un ir ārkārtīgi labi ir tas, ka rīt mūsu misija dosimies, dosies uz Baltkrieviju rīt un sagaidīsim viņu ziņojumu un tad domāsim, ko darīt tālāk. Tagad Šimanskī kungam viena minūte. Priekšsēdētāji, eh, dāmas un kungi, Lisabonas līgumā mums uh, solīja daudz efektīvāku ārlietu politiku, bet. Uh, Piemēram, ja runājam par Haitī, tad mūs vispār neredzēja. Kad, attiec, kad mēs runājam par ASV, arī šeit mums nav panākumu un mums ir joprojām strīdi starp institūcijām. Un šodien mums ir vēl viena iespēja parādīt, kā mēs kaut ko varam izdarīt šajā jomā. Diemžēl padome nolēma atlikt noteiktu lēmumu pieņemšanu, Un izskatās, ka mēs nespējam reaģēt uz šādu acīm redzamu cilvēktiesību pārkāpumu valstī, kas ir ārkārtīgi svarīga Eiropas Savienībai komisāra atvērto durvju politika nav nesusi rezultātus. Un tāpēc nerunājiet par studentu apmaiņu, mums jau tas notiek piecus gadus. Un mūsu ticamība mums ir pilnīgi zaudēta, mēs esam vāji spēlētāji, Vašingtona to zina, Maskava to zina. Un ja mums nav noteiktas reakcijas uz šāda veida krīzēm, tad arī Minska to zinās. Paldies! Un tagad Protaševičs kungam divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Kā Eiropas parlamenta delegācijas vadītājam eh, sadarbībā ar, ar Baltkrieviju, es ļoti bieži uzklausu dažādu pušu viedokļus un arī, protams, eh, Baltkrievijas valdības viedokļu. Un es esmu bieži dzirdējis, ka Baltkrievijai ir tiesības piemērot eh, starptautiskos standartus, Ehm, tādā ātrumā, kā viņi to vēlas. Protams, mēs nevaram izdarīt spiedienu uz, in, uz neatkarīgu valsti, jo viņi ir atbildīgi par iekšējo situāciju valstī. Un es nevaru teikt nē šāda veida argumentiem, bet tie starptautiskie standarti, par kuriem viņi runā, piemēram, ISO, tad, eh, tad š, tie varētu būt iekšējie jautājumi, bet cilvēktiesības nav šāda veida standarti. Piemēram, Balkrievijā ir neliela pilsētiņa Ivaneca kur iestādes ir nolēmušas ļaunprātīgi izmantot uh, tādu militāru grupu, uh, grupas, lai uh, uzbruktu padzīvojušiem cilvēkiem, kurus vada Sobalas kundze, kas ir iekrājuši naudu, lai atjaunotu vecu ēku pilsētas centrā, un šī ēka kļuva par polijas minoritātes centru, bet valdības iestādes nolēma, ka uz turieni sūtīs policiju pirms tiesā vispār tiek pieņemts lēmums. Acu lieciniekiem neļāva ierasties tiesā, lai liecinātu, lai nodrošinātu arī to, ka tiesa ir godīga. Un šeit mēs nevaram runāt par starptautisko standartu piemērošanu, tieši pretēji par neievērošanu. Uh, tajā pašā laikā, kad Bel eh, Baltkrievija apsolīja, ka viņi ievēro šos standartus. Es gribēju atkārtot vēlreiz. Jā, mums ir iespēja piemērot sankciju un tam būs, sankcijas, un tam būs savs laiks, bet mums varbūt vajadzētu palīdzēt, lai šāda veida prakse vairs netiktu piemērota valstī. Paldies! Tagad Paleckī kungam viena minūte. Priekšsēdētāj kungs konflikti un nesapratne par uh, polijas minoritāti uh, Baltkrievijā ir jārisina uzreiz un demokrātiski, neizmantojot spēku vai vardarbību. Es gribu atbalstīt komisijas viedokli par to, ka jāturpina sadarbība ar Baltkrieviju un jāuztur cilvēciskais kontakts Pirmā oficiālā uh, Eiropas parlamenta delegācija rīt dosies uz Baltkrieviju, un mēs ceram, ka būs atklāts un konstruktīvs dialogs gan ar opozīciju, gan ar valdības pārstāvjiem. Mēs ieradīsimies atpakaļ eh, ar saviem secinājumiem par konfliktu un varbūt ar priekšlikumiem, kas saistīti ar Baltkrievijas dalību Eiropas parlamentārās asamblējas darbā. Tas varētu mums nākotnē palīdzēt uzlabot attiecības Un šis kalpos tāds kā lakmus papīrs mūsu nākotnes attiecībām, e, tīpaši saistībā ar vēlēšanām 23. aprīlī. Bet ir skaidrs, ka šajās vēlēšanās uh, gandrīz 100% e, no visiem vēlētājiem atbalstīs tikai vienu politisko spēku un uh, deputātus iecels, nevis ievēlēs. Paldies! Priekšsēdētāja kungs, paldies. Saka nākošais runātājs. Liberatskī kungam paldies. Sociāldemokrāti sāka slavēt Eiropas Savienību par ātro reakciju, bet ir skaidrs, ka mēs šodien rezolūciju nepieņemam. Bet ja komisārs, kas katru dienu strādā ar attīstības jautājumiem, šodien paziņo mums par uh, priekšlikumiem, es nezinu, vai mēs ar to varam būt mierā, bet man liekas, ka Baltkrievi ar to noteikti nebūs mierā. Un arī tie cilvēki, kas vēl labu Baltkrievijai nebūs mierā. Ja komisāras kundzei bija dotas piecas minūtes uzrunā, un viņi izmantoja tikai divas minūtes. Tas nozīmē, ka šāda situācija nav pieņemama, bet tas nozīmē arī to, ka jūs nesat izmantojuši visu iespēju ja skaidri un skaļi runāt par šiem jautājumiem. Tāpēc es pieprasu, ka ir jāizmanto visi instrumenti, lai novērstu cilvēktiesību pārkāpumus. Un šeit mēs nerunājam par, Balkri par polijas pilsoņiem, bet par cilvēktiesību pārkāpumiem. Tagad audits Bauers kundzei Pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Tas, ko mēs esam dzirdējuši par Baltkrieviju un par demokrātiskās opozīcijas apspiešanu un poļu minoritātes apspiešanu, un tā ir tāda parasta prakse visos režīmos, kad tiek iebiedēts minoritātes un opozīcija ielikt aiz restēm. Es kā minoritātes pārstāvis saprotu situāciju, kurā atrodas Boris Skundze un Polijas minoritāte Baltkrievijā. Un tas ir tāds politisks triks eh, attiekties pret minoritāti kā pret ienaidnieku, un šis eh, triks tiek izmantots brīžos, kad valdība ir nonākusi grūtībās. Un ja šāda veida prakse ir uh, daļa no nedemokrātisku režīmu praksēm. Mums ir jānodrošina, ka eh, cilvēktiesības tiek ievērotas, diskri, eh, cilvēktiesība pārkāpumi, diskriminācija, iebiedēšana. Eh, šis, šīs lietas nevar uzskatīt par valsts iekšējiem jautājumiem. Un tieši Tāpēc eh, Baltkrievijas vēstnieka šantazējošā runa pilnībā nav pieņemama. Priekšsēdētāji Eiropas Savienībai būtu jāsūta zīme Baltkrieviņai, ka viņu politika, eh, lai apspiestu demokrātisko opozīciju un iebiedētu minoritātes, vienkārši nav pieņemama. Paldies, tagad brīvais mikrofons. Un Miklas kungam vārds viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Es klausījos komisārs eh, kundzes eh, uzstāšanos ar lielu interesi, un es gribēju teikt, ka es sagaidīju daudz enerģētiskāku, enerģiskāku reakciju. Un jūsu paziņojums bija tāds pats kā gandrīz pirms divām nedēļām. Uh, kad šie te incidenti notika, un tas pilnībā nav pieņemams, bet es piekrītu tam, ka ir nepieciešams e, veikt kaut kādas noteiktas darbības, un ir skaidrs tas, ka tie, kas šodien runā par sankcijām, aizmirst, ka mums jau bija sankcijas, un uh, Un nekas jau nemainījās sankciju rezultātā. Mēs nevaram teikt, ka mēs atbalstīsim Baltkrievijas uh, pilsonisko sabiedrību, un visi, kas ir bijuši šajā valstī, ir redzējuši, ka šāda veida sabiedrība tikai attīstās. Bet es ticu tam, ka mums ir skaidri jānorāda, ka visām valstīm ir noteikti pienākumi pret saviem pilsoņiem. Mums ir skaidri jāsaka, ka mēs palīdzēsim jaunajiem eh, neatkarīgajiem plasažiņas līdzekļiem, un mēs atbalstīsim neatkarīgu televīziju. Uh, un ka mēs uh, dod iespēju uh, Baltkrievijas studentiem studēt Eiropā. Paldies! Runātājs nav ieslēdzis mikrofonu. Lielas paldies priekšsēdētāji, dāmas un kungi! Uh, Iepriekšējā, sesija, iepriekšējā sasaukumā Eiropas parlaments eh, pieņēma vairākas rez, eh, rev, rezolūcijas, aicinot eh, režīmu pārtraukt cilvēktiesību pārkāpumus. Eiropas Savienība parādīja savu labo gribu atceļot daļu no sankcijām, tomēr agresīvā politika Baltkrievijā turpinājās ir tīpaši eh, pret polijas minoritāti, un šī situācija ir ārkārtīgi satraucoša vienu gadu pirms vēlēšanām. Eh, Poļu īpašumi tiek pārņemti bez tiesas sprieduma, un tie ir vairāki gadījumi. Cilvēki tiek iebēda, iebiedēti, arī Sakarova balvas saņēmējs tiek iebiedēts. Un man liekas, ka mums ir jāpieņem attiecīga rezolūcija, bet arī jāmēģina aicināt Baltkrievijas iestādes darīt kaut ko šajā gadījumā. Un Aštons kundze runāja par 33. Panta līg, eh, pantu līgumā. Mums varbūt ir jāieceļ pārstāvis, kas eh, strādātu ar cilvēktiesību pārkāpumiem šajā valstī. Tagad Lisek kungam viens, eh, viena minūte. Priekšsēdētāji, komisārs kundze. Man liekas, ka ir ļoti labi, ka mēs nolēmām runāt par Baltkrieviju šajā parlamentā, bet ar runām vien nepietiks Šodien Eiropas Savienība un komisija uh, Tātad šīm abām iestādēm jāmēģina izveidot strateģisks plāns, kā atbalstīt eh, nevalstiskās organizācijas, pilsonisko sabiedrību un brīvos uh, plašsaziņas līdzekļus Baltkrievijā. Mēs runājam, pa, runājam par demokrātiju, cilvēktiesībām, kas mums ir vienkārši dabīgi, jo tās ir mūsu vērtības. Savukārt Baltkrievijā ir cilvēki, kas var tikai sapņot par šādām vērtībām. Tieši tāpēc mēs sagaidām, ka eh, komisija izveidos strateģisku plānu, kā palīdzēt Baltkrievijas sabiedrībai. Tagad Kolārskas Kapabrinskas kundze. Eh, viņa nav telpā. Un tagad došu vārdu Lopesam Garīdo kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Pēc šīm uzstāšanām es varu tikai piekrist nosodījumam, eh, ko pauda deputāti attiecībā uz cilvēktiesību pārkāpumiem, ar kuriem mēs saskaramies Baltkrievijā, un kas šajā konkrētajā gadījumā ietekmē nozīmīgu minoritāti, poļu minoritāti, un kas ietekmē līdz ar to arī Eiropas Savienību. Ne tikai tāpēc, ka šeit runa par eh, minoritāti, uh, E, ko pārstāv personu grupā, e, kuriem ir nacionāla identitāti un atsauce kāda Eiropas Savienībā, bet arī tāpēc, ka mēs saskaramies ar smagu cilvēktiesību pārkāpumu faktu un mūsu attieksme būtu vienlīdzīga, vai šeit būtu runa par poļu, poļu minoritāti vai citas eh, nācijas eh, vai tautas minoritāti. Cilvēktiesības ir universāls un mums šajā gadījumā ir jāsniedz sava reakcija. Tāpēc, ka ir runa par poļu minoritāti, taču, kā jau es sacīju, mūsu reakcija uh, Eh, būtu vienlīdzīgi, ja būtu runa par citu minoritāti, jo, kā es tikko sacīju, cilvēktiesības ir universālas un nedalāmas. Un mēs uzskatām, ka ir ļoti svarīgi tas, eh, ka Baltkrievija saglabājoties un esot austrumu partnerattiecībās, uzturot cilvēkus tiešos kontaktus starp iedzīvotājiem, ir īpaši svarīgi tas, lai varētu nepārtraukti, skaidri, tieši darīt zināmu Baltkrievijas eh, varas un lēmē iestādēm mūsu attieksmi, kas ir pilnīgi kritika. Un arī pilnīgi skaidri to ir apņēmusies darīt augstā pārstāve Katrīna Aštona Eh, kas eh, cieši sadarbojas ar Eiropas parlamenta priekšsēdētāju Buzeku, kurš ir arī priekšsēdētājs šajā mūsu sēdē pašreizējā. Un eh, kurš kopīgi ar Aštons kundzi apmeklēs Janukoviča amatā stāšanās atzīmēšanu Kievā. Un arī šis jautājums turpmāk tiks skatīts ārlietu, ārlietu komitejā e, un ārlietu padomē, jo šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs un esmu gandarīts, ka bija iespēja to apspriest šodien parlamentā. Paldies! E, e, paldies padomas pārstāvkungs un tagad Georgijai komisijas vārdā. Paldies, priekšstādātāji. Vispirms eh, saistībā ar diskusijām šajā telpā es gribētu pausīt četras lietas. Protams, ka mūsu Eiropas Savienības eh, ārējo attiecību pamatakmens ir pamats, ir cilvēktiesība ievērošana un uz eh, šo principu balstās arī mūsu attiecības ar Baltkrieviju. Diemžēl, jā, otrkārt jāsaka, ka uh, cilvēktiesību pārkāpumu uh, acīm redzama parādība bija novērojama pagājušā nedēļa, taču vispār šī tendence parādījās jau 2009. gadā. Un tad komisija tika lūgta izstrādāt priekšlikumu par eh, saistībā ar vidustermiņa reformām. Un eh, tad arī tika izstrādāts šis eh, pagaidu, šis vidustermiņa reformu plāns tas pat labāk tiek apspries, un, protams, mēs arī uh, gribētu tajā ņemt vērā tos secinājumus, kas izrietēs no Eiropas parlamenta delegācijas veiktā darba. Delegācija arī dosies uz Baltkrieviju. 2009. gadā uh, komisāri pievērsās, eh, vērsās pie juridiskā dienas, lai tiktu izstrādāts, izstrādāts šī rekomendācija programma. Un eh, š, pat labam tā tiek strādāts pie šī projekta. Un tad, kad, un vēl treškārt, tad, kad eh, krita Berlīnes mūris, tad daudziem cilvēkiem aiz eh, zelta priekškara, tā skaitā arī man, bija iespēja, izmantojot studenta apmaiņas programmas, gūt lielisku pieredzi. Un es varēju mācīties ekonomikas augstskolā, kas lielā mērā mainīja manu karjeras gaitu. Un mēs, kas esam nākuši, eh, padaļai esam nākuši no opresīviem, no eh, režīmiem, kas apsprie, apspiež brīvību, varam sniegt savu ieguldījumu, lai uzlabotu situāciju, izmantojot uh, sadarbību ar uh, biznesa kontaktus un studentu apmaiņu. Un tāpēc es vēlreiz gribu aicināt, lai mēs paliekam uh, lai mēs strādājam tai vir, virzienā, ka mēs palīdzētu Baltkrievijas tautai apvienoties, eh, kļu, iekļauties brīvajā pasaulē. Paldies, priekšstādā, eh, paldies, komisāri. Debates ir slēgtas un balsojums būs nākošajā sesijā. Un nākošais jautājums ir Pekina plus 15 ANO rīcības platforma dzimuma līdztiesības jomā. Šī jautājuma, uz kuru jāatbild mutiski autori.